Morning, dear colleagues. Labrīt, kolēģi. Sāksim mūsu sanāksmi. Darba kārtības sastais punkts. Virzību uz galīgu PVN sistēmu un cīņa par, ar krāpšanu PVN jomā reference Werners Langens. Viņš iepazīstinās mūs ar eh, šī ziņojuma projektu un dod jums vārdu uzreiz. Paldies, priekšsarētāji! Šis ziņojuma projekts pārsvarā apskata 7. aprīļa komisijas paziņojumu par eh, PVN rīcības plānu. Pirms tam mēs bijām vienojušies, ka mēs skatīsim PVN krāpniecības jautājumu, un Moskavis nāca klajā ar rīcības plānu, kas iet pareizajā virzienā. Tomēr eh, galvenās problēmas PVN iekasēšanas jomā tas novērst nevarēs, manuprāt. Pirmkārt jau krāpniecību PVN jomā, kas veido 170 miljārdi eiro gadā pēc aplēsēm. Uh, PVN ir svarīgs ieņēmuma avots Eiropā, rada 7% no sociālā produkta un 1 miljārdu. 1 miljārdu eiro. Un ar 17% lēsto krāpniecības apjomu tas pat nav mazinājies. Tas ir gan uh, krāpniecības uh, objekts dalību valstīs, gan pārobežu uh, aspektā eh, tiek apkarots jau gadiem, bet bez lieliem sasniegumiem. Šajā ziņojuma projektā, kas ir jūsu priekšā visās valodās, pamatojoties uz mūsu parastajiem ierobežojumiem, tad esam nākuši klajā ar priekšlikumiem. Pavisam īsi pastāstīšu par svarīgākajiem aspektiem. Pirmkārt, kopš 93. gada PVN direktīvā rakstīts, ka pēc iespējas ātrāk ir jānonāk pie galīgas PVN sistēmas. Tas jau ir 23 gadus atpakaļ noticis un joprojām tas nav izdarīts. Tā kā Moskavīsi uh, ar savu mērķi uh, īstenot šo sistēmu pilnībā būs nonācis pēc 28 gadiem. Manuprāt, Šai sistēmai ir jābūt atvērtai. Līdzinējā sistēma krāpniecības risku dēļ īsti nav pierādījusi sevi. Ir pieejama daudz zinātnisko datu, ka ir iespējams piecas alternatīvas. Un tāpat ir izklāstīts, e, kādas alternatīvas palīdzēs mazināt birokrātiju un veiksmīgāk apkarot krāpniecību. Moskovisī no šīm piecām alternatīvām ir izlemšanai pieminējis tikai divus. Ko mēs varam konstatēt? Sadarbības starp dalību valstīm absolūti nav bijusi laba pagātnē, nav bijusi pietiekama informācijas apmaiņa, līdz ar to radās iespēja īstenot karuseļu schēmas, kurās PVN eh, tiek eh, atmaksāts, eh, bet otrā dalība valstī nav atrodams un eh, līdz ar to vismaz 50 miljārdi tiek izkrāpti katru gadu. Un līdz ar to dalību valstis nav īsti izpildījuši savus pienākumus šajā jomā. Tāpēc mums komisija pamatoti ierosina to, ka jāizmanto ja mūsdienīgas tehnoloģijas, lai informācija tūlītēji nonāktu otrā dalību valstī, nevis ar kavēšanos, kas pieļautu gala maksātājiem, kuram galā, galā ir jāmaksā e, PVN, ka tas pēkšņi ir pazudis. Sākotnējā PVN direktīvas tekstā rakstīts, ka galīgajā PVN sistēmā izcelsmes vēls, e, valstī PVN jāmaksā. Uh, praktizēti, e, tiek me, e, tas, ka mērķa valstī tiek. Tātad vienalga, no kurienes e, šis darījums sākās, PVN tiek samaksāts valsts kasē mērķa valstī. Tā ir konkurences ziņā neitrāla sistēma, bet sākotnējā ideja būtu realizējama tikai tad, ja diapazons PVN likmēm dalību valstīm nebūtu pārāk plašs. Es atceros, pirms 15 gadiem jau bija debates par šo jautājumu, un komisija ierosināja, ka ir jānosaka 4% e, maksimālo atšķirību starp e, augstāko un zemāko PVN likumu dalību valstīs. E, izcelsmes valsts princips nav saņēmis vairākumu, tā dalība valsts ir izlēmuši padomē. Līdz ar to mērķa valsts princips ir jāmaina. Nākamais temats uh, - reducētās PVN likmes. Tātad tradicionāli jau principā tas uh, uh, notiek un samits, kuram nav lemtspējas izņem 0% likuma apvienotajā karalistē noteikti, un man šeit ir uh, apskats, un palasot to, varam brīnīties, kāpēc, piemēram, pie, piegāde īrijā ar orāli lietojamām veterinārajām zālēm tiek aplikts ar 0%. Vai Somijā uh, ir pakalpojumi, kur ir 0%, vai radio um, uh, aparātu piegāde um, bezpējas organizācijām izdalīšanai akliem cilvēkiem eh, tiek aplikts ar 0% un līdzīgi. Izskatās, ka dalību valstīm ir nepieciešams nevis par likmēm vienoties, bet par kopīgu ietvaru attiecībā uz to, kuri pakalpojumi e, ir ar samazinātu likmi vai ar nulles likmi. Un priekšlikumā teikts, ka samazinātas likmes nevar izmantot kā sociālās politikas līdzekļus. Tie ir atļauti tikai pārtiks eh, līdzekļiem, pārtiks precēm. Visu pārējo šajā režīmā ir jāpārbauda. Un tad mums ir jauna problēma arī radusies, kā notiek piegāde digitālā veidā vai fiziski. Un tur ir Eiropas Savienības tiesas lēmums, ka digitālām piegādēm ir tāds pašs PVN likums, piemērojams, kā Amazon Luksemburgā uh, praktizēja, to mēs zinām no taksa komitejas darba. Līdz ar to šeit ir jānodrošina vienlīdzība. Tad par uh, eh, tā saucamo reverse charge sistēmu uh, piemērošanu. Šī atgriezeniskā sistēma nozīmē to, ka līdz šim e, gala maksātājs visu PVN piemaksā, bet e, līdzšinējos e, posmos, kas radīja augstu birokrātijas līmeni MVU, tur bija milzīga kontrolēšana dalību valstīs, finanšu problēmas, kas radās MVU, tātad šīs pakāps, kas ir pa vidu, ir jāsamazina lai nodrošinātu arī labāku koordinēšanu starp atbildīgajiem iestādēm un šīs atgriezeniskās iekasēšanas sistēma atsevišķās nozarēs jau ir piemērota, tur, kur ir īpaši augsts krāpniecības risks. Tur šī sistēma ir ieviesta tātad, un ir Čehijas valdības eh, priekšlikums, ko Nīderlandes prezidentūra eh, ir atbalstījusi. Un tad šī atgriezeniskā sistēma savādāk nekā komisija to ir paredzējusi, tika pozitīvi novērtēt. Un tad ir veikts zinātnisks pētījums, lai noskaidrotu, kā šī atgriezeniskās iekasēšanas sistēma ies kopā ar līdzinējo sistēmu. Un pēdējā lieta, ko es jau pieminēju, birokrātija, kas īpaši smagi skar mazos vidējos uzņēmums, jo viņiem nav tik viegli kā lielajiem uzņēmējiem, lai varētu variēt savus piegādes starp dalību valstīm. Un eh, viņiem arī ir saulaicīgi eh, jānomaksā PVN, un pēc tam var ar finanšu iestādēm diskutēt par PVN atgūšanu. Un tad atgriezeniskā sistēma varētu to visu vienkāršot. Un pēdējais punkts. 23 gadus pēc eh, kopīgās PVN sistēmas eh, ieviešanas, es uzskatu, ka ir pēdējais laiks būtiskākajos jautājumos arī šajās jomās. Jo gal galā dalība valsts nav pierādījuši, ka spēja atrisināt šīs problēmas. Tātad svarīgākajos jautājumos uh, izmantot parasto likumdošanas procesu, iesaistot padomi un parlamentu, nevis vienbalsīgas balsošanas princips padomē, jo es zinu, tur ir vajadzīgi līguma grozījumi ilgtermiņā. PVN krāpniecības apkarošana būtu daudz efektīvāka. Un galu galā jāsaka, ka es nevēlos noteikt augstākās vai zemākās pieļaujamās PVN likmes un iejaukties nacionālajās kompetencēs eh, likuma, nodokļu likuma noteikšanā, bet mums ir nepieciešams harmonizēt lietas, izmantot mūsdienīgākas metodas un labāk saskaņot eh, darboties, sadarboties dal, dalību valstīm. Jo tie, kas nodarbojas ar krāpniecību, dara to tik veikli, uh, ka vien, vienmēr tāpat kā ar izvairīšanos no nodokļa nomaksas, e, e, tie, visi e, tie, kas nespēja izvairīties no šādām darbībām, tad paliek tie parastie iedzīvotāji, kuriem tas jāiznes uz saviem pleciem. Paldies, tālāk Eliza Ferreira. Paldies, priekšsēdētāji. Es izsakos ēnu referentu Zēnskungu. kungu vārdā. Viņš nevar būt šodien klāt, jo vi, viņam ir jābūt ārpus Briseles eh, citā sanāksmē. Līdz ar to viņš lūdza man izteikties savā vietā. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums. Es atzinīgi vērtēju šo ziņojumu projektu, kur sagatavojas Werners Langens. Ziņojums reaģē uz svarīgu mērķi, respektīvi, ka parlaments kopā ar komisiju strādātu, lai nodrošinātu, ka pašreizēji absolūti nepieņemama strādājušā sistēma saistīta ar PVN krāpniecību, tiktu apkarota efektīvi. Manuprāt, svarīgākais mērķis, kas mums būtu jāsasniedz, kas mums būtu jāizveido kopā, ir spēcīga nostāja, lai mēs varētu uh, pielikt punktu 23 gadus jau ilgstošai pagaidu sistēmai. Mums ir nepieciešams pilnīgi mainīt veidu, kā darbojamies ar PVN, lai pieliktu punktu PVN krāpniecības skandāliem. Un netiešai nodokļu iekasēšanai kopumā. Mums ir jāstrādā ļoti smagi, kopā ar komisiju. Mēs esam redzējuši jau gadu laikā daudz pētījumu, kur tiek ierosināt dažādi risinājumi šīm problēmām. Tagad komisija ir pa paņēmusi dažas šīs idejas un iekļāvusi tās, um, bet tagad jāpaskarās uz detaļām. Daudz, kas ir eh, vēl jāuzlabo, jāpieslīpē, kā jau vienmēr. lai šīs izmaiņas tiešām radītu arī ietekmi uz vietas. Protams, ka mēs labi apzināmies un piekrītam referentam, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mums nevajadzētu uzlikt pārāk lielu administratīvo slogu uz mazo vidēju uzņēmumu pleciem. Tāpat mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem un jāpārunā visas detaļas ar komisiju, lai nodrošinātu, ka notiek fundamentāls pārmaiņas attiecībā uz to, kā mēs strādājam ar PVN. Tāpat eh, vēlos pieminēt, ka attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecas samazināts PVN likmes, mums ir jāatceras ka ir vairākas izvēles iespējas mūsu priekšā. Mums tās ir jāizsver ļoti rūpīgi. Un ir skaidrs, ka šeit ir iesaistīti daudz sensitīvi jautājumi, tie ir jāņem vērā. Ko mums darīt ar pamatnepieciešamības precēm, uz kurām šobrīd attiecas augstas likmes dažās valstīs un nulles likmes vai likmes tuvu nullē citās valstīs. Ko darīt ar šādām lietām? Mums ir jāizvērtē ļoti uzmanīgi e, tādi jautājumi, kas saistīti ar izglītību, ar kultūru. Tomēr mums nevajadzētu simtprocentīgi pievērsties tikai šim aspektam, iztērēt tam visu laiku, jo liela uzmanība mums tomēr jāpievērš eh, apkarot, apkarojot krāpniecību. Tad tas būtu svarīgākais, kas būtu jāizdara. Bet man jāuzsver vēlreiz, ka lēmumu pieņemšanas process Eiropas Savienībā nodokļu jomā joprojām ir eh, viens no lielākajiem šķēršļiem tam progresam, ko mēs vēlamies sasniegt gan tiešajā, gan netiešajā nodokļu aplikšanā. Manuprāt, tagad ir pienācis laiks izvērtēt, pārvērtēt situāciju, ņemot vērā progresu vienotajā tirgu ar vienoto valūtu. Mums tāpēc ir nepieciešams skatīt, e, kā to risināt līguma kontekstā, jo Eh, Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem ir grūtības. Bērns Luka tālāk. Jā, paldies priekšsarētājiem. Es eh, līdzīgi kā pirms manis runājušie uzskatu, ka PVN jomā, PVN iekasēšanas jomā ir nepieciešams rīkoties nekavējoties, jo PVN krāpniecības apjoms Es nezinu pat no kurienes nāk šie skaitļi par miljārdiem eiro, bet eh, katrā ziņā tie ir ļoti satraucoši skaitļi. Nu, Acīm redzot, tur ir plus mīnus jāpierēķina dučiem miljārdu vēl klāt vai jārēķina nost, tie ir aptuveni skaitļi. Bet katrā ziņā tas rada tik daudz bāžus, ka es uzskatu, ka ir nepieciešams nekavēties rīkoties. Un es tad atzinīgi vērtēju to, ka komisija nāk uz klājā ar rīcības plānu, pēc, teiksim tā, diezgan ilga pārdomu laika, ko jau pieminēja pirms manis runājušie, respektīvi pēc 23 gadiem. Es atzinīgi vērtēju arī to, ka komisija ir izlēmusi mērķi valsts e, principu izmantot. Tas, manuprāt, ir pareizais, e, sen jau nepieciešamais risinājums. Uh, Ehm, tā tad ir konkurences ziņā neitrāls risinājums, jo izcelsmes valsts princips nepiedāvā šādu iespēju, un tad ir pat apbrīnojams, kāpēc daudz ātrāk jau komisija nebija uzsākusi šī principa īstenošanu. Tāpat es atbalstu to, ka komisija tagad ir izvēlējusies mērķu valsts principu pēc kura tad īstenot visu regulējumu. Langenkungs norādīja, ka ir bijuši zinātniski pētījumi, kas piedāvā dažādas eh, iespējas, kā PVN sistēma varētu tikt izveidota, un ka komisija ir izlēmusi trīs variantus ignorēt un pievērsties tikai diviem. Tas ir labi, ka Langenkungs savā ziņojumā norāda, ka šī komisijas veiktā izvēle ir problemātiska un ka pastāv arī svarīgi citi varianti, tīpaši iekasēšanas jomā, un es runāju par reverse charge procesu, šo atgriezeniskās iekasēšanas procesu. Bet es domāju, ka Langen kungam drosmīgākam jābūt ir. Ne tikai prasot pārbaudīt citas alternatīvas, tās jau ir pārbaudīts, dažas pat ir praksē pārbaudīts. Es domāju, ka mums ir jāiet tālāk šai tekstā un viennozīmīgi jārunā par to, ka atgriezeniskās iekasēšanas princips ir jāīsteno. Un es vēlētos arī norādīt, ka mums ir iespējams nodalīt no vienas puses lēmumus par PVN sistēmas izveidi, respektīvi izvēli starp eh, izcelsmes valsts vai mērķu valsts principu, Mums šai ziņā ir jāizvēlas mērķa valsts princips, un tas jānodala no tā, kādā veidā tiek iekasēts PVN. Jo šeit mēs varam, protams, īstenot mērķa valsts principu un tālāk tā izvēlēties tradicionālo iekasēšanu vai atgriezenisko iekasēšanu. Un e, nav arī nekas e, iebilstams par to, ka dalībvalsts pati izvēlās, kuru procesu izvēl, tātad piemērot grozot PVN direktīvu, būtu jāņem vērā arī tas, ka ir nepieciešams maksimāls elastīgums attiecībā uz dalību valstu izvēli. Un attiecībā uz to, kā iekasēt PVN dalību valstīs, varētu izšķirties par tradicionālo iekasēšanas sistēmu un citas e, attiecībā uz atgriezenisko principu, atkarībā no tā, cik lielā mērā viņi uzticas uh, Eh, iesaistītajiem eh, procesiem, un cik, respektīvi, cik augstu viņi vērtē iespējamību, ka notiks krāpniecība kādā no starposmiem, salīdzinot ar pašreizējo procesu. Es domāju, ka šo izvēli var noteikti atstāt dalībvalstu ziņā. Līdz ar to Es uzskatu, ka mums ir jāicina komisija savā priekšlikumā nevis uzskaitīt visus variantus, kā to ierosina referents, bet eh, jā, jā, tāds rakstīts ir, ka jūs vēlaties, lai visi varianti tiek apskatīti. Es nedomāju, ka likumdošanas procesā ir nepieciešams eh, visus variantus apskatīt, bet gan izvēlēties skaidru virzienu, un tam jābūt ir tādam, kas ir elastīgs un ļauj dalību valstīm izvēlēties iekasēšanas veidu. Kas attiecas uz samazinātām PVN likmēm, Tur es vēlos sacīt tikai to, ka principā dalību valstīm pašām būtu jāspēj lēmt, kādas PVN likmes viņi vēlas piemērot. Bet, protams, tirgus caurskatāmības nolūkā samazināto PVN likmu skaits būtu jāsamazina, uh, lai nonāktu pēc, pie pēc iespējas vienotākas sistēmas valsts iekšienē, lai samazinātu izmaksas pie, e, maziem idejiem uzņēmumiem. Jā, jā, to līdz beigšu priekšsarētāji. Esmu pret to, ka um, mēs atteiktos no vienbalsības principa padomē nodokļu jomā, jo galu galā nodokļu jautājumi ir dalībvalsts kompetencē. Un Nē, nē, priekšsarētājs pārtāds. Priekšsarētājs pārtrauc runātāji. Un runātājs turpina. Es uzskatu, ka mums nav nepieciešama līguma grozījuma. Alda grupas vārdā tāda iežekums. Thank you, chair. Paldies, priekšsarētāji. Es uzskatu, ka Mums ir darīšana ļoti nopietnu ziņojumu. Vēlos pateikties referentam un citiem kolēģiem. Daudz, kas šajās debatēs jau ir izskanējis, un es vairumam no izskanējušā varu piekrist. Neapšaubām, um, krāpš, krāpniecības apjoms ir pilnīgi šokējošs, un mēs neesam spējuši šo problēmu vēl atrisināt. Un kā referents ziņoja, ir prezidentūras institīva par uh, apgrieztajiem. Uh, Čehi, Čehijas prez, prezidents, prezidentūra. Uh, arī ziņojuma projektā ir rakstīts, ka mums ir būtu jāizdara spiediens to, lai panāktu pilotu projektu arī budžeta pieņemšanas procedūrā. Es tāpat uzskatu, ka šī pieeja samazinātu slogu maziem vidējiem uzņēmumiem saistībā ar administrēšanu. Protams, es piekrītu, ka ir nepieciešama plašāka sadarbības starp dalībvalstu nodokļu institūcijām vis, vispārējā pieeja un komisijas ierosinājumi ir tajā virzienā, lai piešķirt vairāk brīvības dalību valstīm, lai tās varētu paši pieņemt lēmumu par savām samazinātām likmēm. Manā skatījumā tas ir solis pareizajā virzienā. Visumā es uzskatu, ka mēs esam uz pareizā ceļa un pateicos referentam kolēģiem. Paldies! Tagad ko grupas vārdā Paloma Lepes Grumeho. Labdien, labdien, priekšstādātāji. Pašreizējā sistēma ir negodīga un tā ir jāreformē. Mēs piekrītam referentam un komisijai. Taču mūsu skatījumā tā nav tikai administratīva, bet drīzāk politiska problēma. Uh, Tā paredz padziļinātas pārdomas par to, ka šis teksts tiks izmantots īpaši attiecībā uz sociālo ietekmi. Samazināt izmantojums valsts un kultūras eh, precēm ir nepieciešams, ja mēs vēlamies izvairīties no tā, ka tie, kam ir vismazāk līdzekļi, ir spiest visvairāk maksī, maksāt. Turklāt ir jāievieš nodoklis turīgākajiem un īpašs nodoklis arī luksus precēm. Mēs vēlamies tādu, lai nodokļi būtu progresīvi. Komisijas priekšlikums ir divdomīgs. No nu vienas puses tas eh, vēlas paplašināt pašreizējo sistēmu, kur nav skaidri noteikts progresīvais nodoklis. Arī pagātnē viss, kas ir darīts, ir vienkārši palielināta nevienlīdzība starp nodokļu maksātājiem. Un Tas arī saistīts ar nodokļu regresīvo uh, iezīmi. Tā tad uh, eh, tā ir ne tikai regulējoša trūkuma, bet arī citi, jo labums ir lielajiem uzņēmumiem. Tā tad Ir jābūt politiskai gribai, lai pieliktu punktu krāpniecībai. Ir arī citi pasākumi iespējami. Vēlos norādīt uz to, ka ir būtiski stiprināt, stiprināt nacionālo iestāžu administrāciju un jānodrošina labāk koordinēšana, ja vēlamies apkarot krāpniecību. Un Eiropā jābūt līderei šai jomā jo vārgas inspekcijas ar neatsošiem resursiem Kanāna valstīm nav samērīgas ar to lielo uzdevumu, kas ir mūsu priekšā. Paldies eh, zaļo vārdā, lūdzu. Paldies priekšstādā. Mēs augstu vērtējam komisijas PVN rīcības plāna projekta ierosinājums. Mēs, protams, eh, iestājāmies par krāpniecības nodokļu nomās samazināšanu Eiropas Savienībā un arī par slogu samazināšanu vēl. Pat labi, ir sarežģīta. Uh, Uh, sistēma, kur nav vienotas virzības. Mēs atbalstam vienotu ES PVN sistēmu, kas balstās uz mērķu valsts principu. Mēs uzskatām, ka komisijas piedāvātā sistēma ir pareizajā virzienā, taču jāizvērtē visi plusi un mīnusi. Viens pieturs aģentūra, kas ir pamats jaunai sistēmai, kas ļaus tai darboties, ir uh, jāuzlabo ņemot vērā iepriekšēja pieredze ar digitālo vienas pieturas aģentūru, eh, no kuras daudz iet ar, arī uzņēmumu, īpaši mazie uzņēmumi apvienotajā karalistē. Ir tādi mazi uzņēmumi, kur eh, pienāk, administratīvie pienākumi izmantot viens pieturs aģentūru, vienkārši neļauj viņiem darboties. Maziem vidiem uzņēmumiem mēs uzskatām, uzskatām, ka ir jābūt atbalsta kompensācijas sistēma, kas viņiem ļaut piemēroties jaunai sistēmai. Mēs arī aicinājām mazos vidējos uzņēmumus iesaistīt, sagatavojot šo pakotni, kas ir veltīta tieši viņiem. Samazinātās likmes dažām preču grupām ir sarežģīta lieta. Komisija piedāvā vai nu pārskatīt pašreizo preču sarakstu, vai arī nosakot eh, elastību dalībvalstīm, tās pašas var izvēlēties, kuras preces iekļaut. Mēs eh, uzskatām, ka abas iespējas ir izskans. No vienas puses mēs iestājāmies par mazāk eh, izņēmu apjomu un harmonizēšanu, no otras puses dalībvalstīm ir jāparādz iespēja noteikti samazinātās likmes attiecībā uz viņu prioritātei. Tātad subsidaritātes princips šai ziņā būtu svarīgākais. Tātad mēs uzskatām, ka ir vērts uh, izmantot apvienoto pieeju, ka būtu dažas preču kategorijas, kas pilnīgi i, i, tiek izņemts no PVN. Un to mēs, piemēram, domājam par uh, uh, sievietēm nepieciešamiem produktiem. Uh, Runājot par konkurētspēju, mēs uzskatām, ka abas pieejas var uh, apvienot, tas arī uh, veicinās uh, sapratni starp dalībvalstīm padomu, es esmu optimišai ziņā. Es domāju, ka ir jāsniedz stimuli uh, tādu produktu izmantošanai, kas nāk par labu cilvēku veselībai un uh, kas ir vidē draudzīgi. Jāņem vērā arī sadalījuma izplatības prakses ietekme. Tas arī atainojas komisijas uh, priekšlikuma 2008. gadā, pat labāk norisinās svarīgas sarunas padomē, un šis ir īstais brīdis, lai šo politiku atkal iekļaut darba kārtībā. Paldies! Paldies! Marku Dzanni nav klāt, Barbara Kapel. Nu, tad pāriem pie brīvā mikrofona. Hokmarkungs, lūdzu. Paldies! Paldies, Lankenkungam. Es tikai gribēju padalīties ar pārdomām pavisam īsi. Ja mēs neskatīsimies uz lietām kā mazie uzņēmēji un uz to, kā viņi spēja rēģēt uz digitālo tirgu, tad mēs zaudēsim divējādā ziņā. Pirmkārt, mēs zaudēsim digitālo tirgu un šī tirgus padziļināšanās iespējas un tad mēs arī zaudēsim saistītību ar PVN. Jo vainu var uh, risināt krāpniecības problēmu, jo ir sarežģīta sistēma, vai arī uzņēmējiem ir sarežģīti, jo sistēma ir tik sarežģīta, jo tā tad vairs nav krāpniecība no viņa puses, bet vienkārši viņiem grūti tikt galā, galā ar visu to sarežģītību. Es domāju, ir ļoti svarīgi skatīties uz to tādā veidā, lai mēs varētu atbrīvoties no daudzām problēmām kas šodien ir par šērsli daudziem mazajiem uzņēmumiem, jaunajiem uzņēmumiem darboties tirgo. Es būtu priecīgs, ja mēs varētu šeit sniegt savu spēcīgu ieguldi. Es domāju, ir pienācis laiks risināt šo problēmu. Daudz cilvēku un arī komisijā ir saskatījuši šo problēmu, taču nav to risinājuši. Un mēs nevaram aicināt, cerēt uz labi funkcionējušu digitālo tirgu, ja mēs nerisinām šo problēmu tā lai katrs uzņēmējs varētu risināt PVN sarežģītības jautājumu. Nepieciešama vienkāršošana, ja vēlamies uh, apkarot krāpniecību un palēnāt digitālo tirzniecību. Paldies! Paldies, Pirmaņš Berēs, lūdzu! Paldies, priekšsēdē. Paldies, referent. Kaut arī atvainojos, ka nepiedalījos jūsu ziņojuma prezentēšanā, taču esmu izlasījusi visus punktus pavisam īsi. Trīs novaram no manas puses. Pirmkārt. Šis jautājums, diež, diemžēl, nav nekāds jaunums, un karuseļveida krāpniecība mums ir ļoti labi pazīstama, mums jau ir bijusi iespēja pagātnē šo jautājumu skatīt, bet šodien mēs redzam, ka Eiropas komisijas viedoklis ir ķerties klāt šai lietai, pavisam nopietni apkarot to, tāpat kā tas attiecas uz krāpniecību nodokļu jomā, uz šo jautājumu komisija to skata vispārīgi vairākos līmeņos. Es domāju, mums ir komisija jāatbalsta tās centienos Un mums ir arī jābūt līderiem šai ziņā. Taču mēs to nevaram darīt. Mēs nevaram vienam atņemt, lai otram dotu. Tātad no vienas puses ir jāapkaro visas eh, krāpniecības nodokļu jomā, tā skaitā arī PVD, taču mēs nedrīkstam iznīcināt iekšējā tirgus eh, spēku. Un paturot to prātā, tad nāk klājā trim novērojumi. Pirmkārt, pielāgojot PVN sistēmu modernai ekonomikai, digitālajai pasaulē un tai nepieciešamai, ka ir jāizveido tas, ko mēs dēvējam par mini one-stop shop. Mums, manā skatījumā, ir atbalsta eh, komisijas priekšlikums. Tas dodas pareizā virzienā. Otrais novērojums. Ja mūsu mērķis ir saglabāt iekšējā tirgus darbību visos punktos, Te es piekrītu Gunaram Hokmarkam, parasti gan es tā nedaru. Mazo video uzņēmumu jautājums ir jās, jāskat ļoti nopietni, es tam piekrītu. Un tie, kas iestēs par autolikviditācijas pilotu projektu, kas visa piedē, pierādījuma izmaksas uh, liktu uz uh, uzņēmumu pleciem, tas ir ne tikai pretēji iekšēji tirgus garam, bet arī webs E, rekomendācijām no SL puses, un arī mēs taču par tām iestājāmies. Katrā ziņā aicinu būt ļoti modriem. Mēs nevaram izjaukt pagabaliņam e, jau esošo sistēmu un visu nodot vienkārši dalībvalstu ziņā. Ir taču kopīgais Eiropas labums. Es uzskatu, ka mums ir citas e, iespējas apkarot šo karuseļu veidu krāpniecību nodokļu jomā. Uh, Komisijai ir citi, cits iespējas to darīt. Nav jāiznīcina tāpēc iekšējais tirgus. Trešais jautājums runa par likmēm. Manā skatījumā šeit ir jāievieš pietiekoši plaša elastība, lai varētu apkarot konkurences kropļojums, tos ievies pašreizējie PV, pašreizējais PVN sistēmas, Un, un es pilnīgi piekrītu 28. pantam referenta rezolūcijas projektā. Paldies. Paldies. Tagad došu vārdu komisija. Raponikungs, lūdzu. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu izteikties, kodolīgi kaut arī tika uzdoti daudz jautājumu. Pirmkārt, rīcības plāna mērķis ir panākt no padomes skaidrs rekomendācijas. Šis ir brīdis pieņemt lēmumu. Šī apsveruma dēļ vairāki temati tiek skatīti krāpniecības apkarošana ar saucamie tradicionāli pasākumiem, un šajā ziņā komisija piedāvā stiprināt administratīvo sadarbības ar dalībvalstīm, jo līdz šim tā nav bijis pietiekoša. Revizijas palātas eh, ziņojums to skaidri liecina tāda sadarbība starp uh, nodokļu iekasīšanas iestādēm, un tad arī stiprināt to, ko deviet par voluntary compliance, tā lai uh, nodokļu maksātāji daudz vieglāk varētu izpildīt savus pienākumus šajā jomā. Tātad mēs visi uh, piekrītam tam, ka ir jāstiprina šis aspekts sadarbības starp iestādēm. Runājot par PVN sistēmu tā ir pavisam skaidri jāz, jāzina. Komisija ir izskatījusi visi iespējams risinājums. Mēs sākumā izskatījām 12 iespējams risinājums, izskatījām tos kopā ar dalībvalstīm un ar ekonomiskiem spēlētājiem, un tad mēs saglabājām 5 iespējams risinājumus. Šos piecus risinājumus izskatīja ārējais konsultants un pamatojoties uz šo pētījumu ir eh, publicēts dokuments taksot eh, internetu vietnē. Kāpēc ir šāds risinājums? Tāpēc, ka tas jauc, eh, ja ļauj par 4 miljārdiem samazināt krāpniecību PVN jomā, tātad tie ir 80%. Tāpēc komisija iesaist par šo risinājumu. Apgrieztās likmes piemērošana netika uzskatīta par pareizu, un tāpēc arī komisija no tās atteicās. No tā atteicās. Eh, runa ir par uh, Eiropas Savienības uh, ietvaros esošajiem apgrieztēm likmēm un dalībās ietvaros esošajiem likmēm. Parlamentu pārstāvi jau minēja, ka BEPS pēc tam skaidri norādīja, ka jāsaglabā PVN sistēmas uh, galvenās iezīmes, ka visā pasaulē tiek izmantota klasiskā PVN sistēma. Tikai vienā valstī tā netiek izmantota. ASV tā izmanto sales tax sistēmu, tātad uh, pārdošanas nodokļu sistēmu. ASV manā skatījumā augstākā likme ir 8,9% saskaņā ar starptautisko eh, valūtas fondu. Eh, Krāp, krāpnieci ir tikai 3%. Jūs varat iedomāties, ja Eiropas Savienībā vidējā likme ir 27%, cik liela ir riski krāpniecības jomā šai ziņā. Tāpēc komisija bijusi ļoti piesardzīga šajā jautājumā, bet atgādināšu, mums ir kopīgā PVN sistēma. 113. līguma pants mums liek par pienākumu panākt plašāku harmonizāciju, nevis mazāku harmonizāciju. Ja dodam uh, izņēmumu situāciju divām dalībvalstīm, tad manā skatījumā tas izraisīs fundamentāli jautājumu, vai ar vienu mēs ievērojam līgumu attiecībā uz harmonizācijas mērķi. Tad būs atšķirīgas sistēmas katrā dalībvalstī. Un tad arī būs dalībvalsts, kas gribēs šo atgriezenisko likmi izmantot savās valstīs, tad tas nozīmēs, ka būs divas PVN sistēmas dalībvalsts ietvaros. Ja šis princips tiek izmantots valsts iekšēnē, tad uh, eh, karuseļveida krāpniecība ir vēl jau iespējamāk. Tāpēc komisija izskata šos aspektus un skatās, kāds būs risinājums arī citām dalībvalstīm. Ja mēs piešķiram izņēmumu kādai dalībvalstīm, tad iespējams, ka ar nodokli neapliktā prece nonāk citā dalībvalstī. Un tas uh, fakts, ka nodoklis tiek iekasēts mērķa valstī, saistīts ar lielu risku īpaši dažām dalībvalstīm, tāpēc komisija ir ļoti piesardzīga pirms iesaistās šajā aspektā. Bet vai tas uzskatāms par harmonizāciju, ja piešķiram izņēmumu tik svarīgā principā, arī šī lieta ir ļoti nopietni jāizskata. Ja pilotprojekts būtu pirmais posms kopīgai PVN sistēmai, kas būtu balstīta uz autolikvidācijas sistēmu. Kāpēc gan ne? Taču dalībvalstīm šeit jāiesaistās. Taču diskusijas padomē liecina par to, ka vairums dalībvalstu nav gatavas īstenot šo autolikvidācijas principu. Runājot par PVN sistēmu sarežģītību, arī es uzskatu, uzskatu ka nepamatot tiek pārmest komisijai, ka tā 20 gadus neko nav darījusi. Nē, pēdējo četru gadu laikā esmu, esam nākuši klējā ar zaļo dokumentu un ko, komunikācijām. Mēs arī mēģinājuši samazināt formalitātes MVU, tas ir rīcības plāns, tāpat esam mēģinājuši labot visus negatīvos aspektus mazajai viens pieturs aģentūrai un ņēmām arī vērā vairākus izņēmumus, maziem vizējiem uzņēmumiem. Tas arī atrodams rīcības plānā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Rapunī kungam. Tagad vārds referentam. So, vielen Dank äh, für die. Paldies par šo interesanto diskusiju. Pēc diskusijas äh, var saprast, cik sarežģīts šis temats ir kopumā. Un es vēlētos uh, atbalstīt Raponī kungu, ka ne jau komisijas dēļ mums trūka progresa, bet gan dalību valstu rīcības dēļ. Un tas ir atkarīgs no vienbalsīguma principā, un Lukas kungs ietvar direktīvā parastajā likumdošanas procedūrā tas viss būtu jādara. Pie tam savā pirmajā sasaukumā es biju uh, referents par eh, augstāko un zemāko likmi - 15 un 25 procentu. 25% neizgāja cauri, bet es atceros, ka abās lielākajās dalībvalstīs finanšu ministru gatavību mēs tikāmies 88. 89. gadā Vācijā un Francijā. Pa, bija paredzēta eh, parastā likumdošanas procedūru pašam ietveram, ne jau PV likmēm. Tā kā tas, ka nevirzījām uz priekšu, nebija atkarīgs no komisijas. Par atsevišķiem komentāriem pavisam īsi pašu svarīgāko tikai. Samazinātās PVN likmes. Tur ir ļoti atšķirīga situācija Portugālē. Godātā Ferēras kundzes 6 un 23% ir šis diapazons. Uh, Vācijā 7 un 19. Spānijā 4, 10 un 21. Apvienotā karalistē 0 līdz 25. Es tikko pārbaudīju. Tas nozīmē, ka arī jautājums par to, kuras lietas ir aplikts, piemēram, ar 0%, tās ir lietas, ko mēs varam skatīt gan taisnīguma kontekstā, gan sociālajā kontekstā, Bet, ja būtu vienots ietvars, tad tas jau būtu liels solis uz priekšu. Un komisijai nevajadzētu ierosināt to, ka dalība valstis ir pilnīgi brīvs rīkoties. Otra lieta - krāpniecības apkarošana. Tur mēs esam viensprāts. Kas attiec uz atgriezeniskās iekasēšanas, eh, piemēram, tad eh, šobrīd jau ir šīs pārobežu princips. Eh, zaļo kolēģis ierosinājums pārbaudīt, vai to valsts nevarētu pašas lēmt, kā atvieglot MVU. Es teiktu, ka par to ir vērts diskutēt, un mēs varētu runāt ar komisiju par to. Redzu, ka atbildīgais komisijas eh, darbinieks eh, krata galvu, bet es domāju, ka tomēr ir jārunā par to. Sadarbojoties eh, starp dalību valstīm, es domāju, ka šeit var būt daudz uzlabojumu. Atceros sarunu ar Grieķijas finanšu ministru, kurš sacīja, ka PVN iekasēšana ir daudz uzlabojusies pēc tam, kad noteicām, ka automātiskās kases eh, dati ir eh, automātiski eh, reģistrējami. Tas nav visās valstīs tā ir. To var pamēģināt arī kā tādu pāreiz regulējumu vai daļu no tā. Tālāk, kuri risinājumi ir pārbaudīti? Šeit pētījumā ir pieci varianti. Es papētīju datus, tie Tur ir skaidri eh, aprakstīti šie statiskie principi, tie nav dinamiski, bet nu, mēs varam diskutēt par tiem. Komisija gan sacīja, ka mēs vēlamies eh, vienu eh, pieju apkarot karuseļu schēmas, pārējās lietas mēs noliekam malā, sakot, ka dalību valstis varēs pašas rīkoties. Un, uh, Mana pieredze vairāk kā 20 gadus strādājot parlamentā, un jūs tikko apstiprinājāt, ka nevienprātība ir padomē. Un būtu labi, ja mums būtu publiskas diskusijas par šo jautājumu, un parlaments varētu koplēmumā lēmt ne jau detaļās, bet par ietvaru. Un tāpēc Lukas kungs. Es vēlos tomēr uzstāt uz šo punktu, vai tas radīs vairākumu atbalstu, tas cits jautājums, bet es domāju, ka šeit parlamentā uh, Mums ar tomēr ir tā ideja, ka mēs eh, nākam eh, klajā ar priekšlikumu, pat ja ne visi ir gatavi to atbalstīt. Un es ierosinātu eh, priekšsēdētāji uz, sarīkot uzklausīšanu par šo sarežģīto tēmātu. Tam nav obligāti jābūt līdz vasarai, jo komisija ir ierosinājusi, ka attiecībā uz MVU viņiem būs atsevišķi priekšlikums 2017. gadā un 2018. gadā prezentēs galīgo sistēmu. Tas e, ļautu mums 3. E, ceturksnī vai pat 4. ceturksnī e, organizēt visaptarošu ekspertu uzklausīšanu attiecībā uz šo jautājumu. Tāds ir mans priekšlikums. Paldies! Thank you very much. Paldies! Tā tad, manuprāt, ideja par semināru organizēšanu uh, būtu uzskatām par apsveicamu. Izskatīsim to, tā tad um, parunāšu ar referentu, ar koordinatoriem un atbalstu komandu, bet ideja ir laba. Paldies arī komisijai par ļoti svarīgajām un aktuālajām debatēm. Pārējām pie nākamā punkta izskatīšanas. Tas ir septītais un astotais. Izskatām tos kopā. Man ir jāpaskatās kalendārā. Nē, nē, vispirms par vēl par Langa, Langas kunga ziņojumu. Uh, deadline for amendment. Grozījuma iesniegšanas termiņš 21. mājas pusdienlaiks, grozījuma izskatīšana 27. jūnijā, ekon balsojums 30. jūnijā un plenārsēdē septembrī izskatīsim šo jautājumu. Paldies! Point seven. Septītais un astotais punkti abi kopā. Izskatīsim tos kopā. Tā ir vērtspapīrošana, kopīga noteikuma par vērtspapīrošanu un Eiropas mēroga regulējuma izveidošana attiecībā uz vienkārši pārredzamu standartizētu vērtspapīrošanu un prudenciālās prasības attiecībās kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Referenti ir Pauls Tanks un Pablo Zalba. Vēlētos pateikties abiem referentiem par ļoti labi sagatavotajiem pamatdokumentiem, uz kuriem balstoties tālāk darbosimies. Un tagad pirmais vārds Tanga kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, e, par e, sākosies diskusijas. E, un kad es sāku skatīties uz šo jautājumu, tad uh, Eh, šī ārkārtīgi sarežģītā finanšu sistēma ir šīs dienas diskusija pamatā. Eh, es jums vēlētos atgādināt, ka, izgadī, eh, ka izlasīju vienu grāmatu un par vērtspapīrošanu runājot, tad Amerikas Savienotajās valstīs tas ir 3A reitings. Ir doma, ka kļūdas procents ir ļoti liels, pat līdz 60 procentiem, un eh, tā saucamie indīgie aizdevumi, jeb bīstamie aizdevumi, pat uh, institūcijām, kuras bija aizdevušos toksiskos aizdevumus kredītreitingu aģentūras eh, deva 3A, un mēs nonācām situācijā, ka daudzas bankas bija jāglābi. Lai glābtu tirgu Eiropā, mums ir jāizveido no jauna uzticēšanās. Bet eh, pirmais jautājums, uz kuru jāatbild, vai esam mācījušies un vai vēlamies mācīties no pagātnes kļūdām? Un tad pirmais jautājums, ko vēlētos uzdot eh, komisijai, kā ir ar šo vērtspapīrošanu? un pagājušajā nedēļā sagatavotajā un publiskotajā dokumentā mēs runājam par to, ko parlaments ir gatavs darīt, lai šajā darbā dot savu artavu. Mācīties no pagātnes kļūdām ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies eh, tā kā izveidot kopīgu dialogu, uh, Tā tad ir viena grupa, kuri apgalvo, ka vērtspapīrošana ir panacēja un glābs universumu, un ir tādi, kuri ļoti stipri iebilst pret šo ideju. Un eh, vakardienas konferencē mēs arī par to runājām. Tātad, lai mēģinātu nosēdināt pie viena sarunu gar, galda abus oponentus, mums vajadzētu paskatīties arī uz citām tēmām, un es esmu priecīgs, ka mums ar Paulu ar Pablo izdevās tik laba sadarbība. Komisijas priekšlikumā ir tā kā divējādi pilāri. Vispirms finanšu institūcijām ir jābūt drošākām, bet eh, privātā kapitāla iepludināšana reāla ekonomikā ir tikpat svarīga. Kā novērtēt banku rismu? Kā eh, izveidot tādu banku sistēmu, kura būtu veselīga un stabila? Protams, bankām ir lepi, nepieciešams ilglaicīgs plānojums, ilglaicīgs finansējums, un tas patiesībā nozīmē to, ka ar laiku un maz pamazām mums ir nepieciešams arvien vairāk eh, kapitāla. Bet, eh, kā jau teicu, finanšu tirgi bieži vien cieši ne tikai no kapitāla trūkuma, bet arī no informācijas izkropļojumiem. Es uzskatu, ka vērtspapīrošana veicinās eh, finanšu sektora homogenizāciju, un pat ja šajā procesā būs eh, kādas eh, grūtības un nepatikšanas, tas tomēr nāks par labu. Un tomēr tam ir nepieciešama kā tirgus dalībnieku, tā arī tirgus uzraudzītāju iesaistīšana, un kā jau teicu, tirgus spēlētāju iesaistīšanās ir izšķirīgi svarīga. Komisijas priekšlikumā jau ir iekļauti vairāki momenti, kas iet šādā virzienā, un tomēr parlaments vēlētos nākt klajā ar savām idejām, kā to uzlabot. Piemēram, publisks fonds vērtspapīrošanai un arī uzraudzībai ir jābūt daudz labāk atrunātai un izveiktai. Uh, bet eh, savas runas noslēgumā vēlētos uzdot vai varbūt iezīmēt divus jautājumus, kuri neparādās eh, manas sagatavotajā dokumentā, bet kur ir vienlīdz svarīgi. Vispirms tā tad eh, procentu likme 5%. Jautājums, uz ko ir grūti atbildēt šobrīd, ir tāds, vai tas ir tirgus spēlētāja interesēs, vai tas ir vienkārši to interesēs, kur apgalvo, ka procentu likmēm ir jābūt augstāt. Un otr, otrs jautājums, kurš mūs interesē vienlīdz lielā mērā, kā nodrošināt to, lai finanšu sistēma tiešām ar vēstpapīrošanu kļūtu stabilāka, lai tie nebūtu tikai tukši vārdi vai tukšas darbības, lai tiešām stabilitāte iestātos. Un tad es domāju, ka ir nepieciešama lielāka pāredzamība, bet diez vai ar to pietiks. Es eh, vēlētos redzēt tādu tirgus stabilizācijas procesu, kurš darbotos arī sliktajos laikos, lai nav tā, ka mēs eh, tikai labajos laikos drošībai un vērtspapīrošanai piešķiram pietiekam nozīmi, bet arī sliktajos. Godātais priekšsēdētāj kungs, godātie kolēģi, es ar prieku un patikšanu uzklausīšu dažādu kolēģu teikto. Much, uh, to... Paldies! Paldies referentam Paulam Tankungam! Un tagad došu vārdu EPP ēnu referentam Otmaram Karasam. Paldies, priekšsarētāji, dāmas un kungi. Paldies par šo sagatavoto projektu. Un paldies, paldies Pablovā. Priekšlikums attiecībā uz vērtspapīrošanu 2015. gada 30. septembrī tika publiskots, to izdarīja komisija. Un tad tas nozīmē, ka mēs tikai šodien pirmo reizi to apspriežam, bet pasaules vietas nestāv. Ja mēs vēlamies piedāvāt eh, investoriem šos ne, ja mēs nepiedāvāsim investoriem šos instrumentus, viņi būs eh, aizgājuši jau tālāk, līdz mēs būsim eh, tikuši galā ar likumdošanu jo vēl ilgāka kavēšanās kredītņēmējiem būs eh, sliktāka. Un eh, es nerunāju tikai par auto pārdošanu, bet arī visām citām saskarsmes vietām ar eh, reālu ekonomiku. Mums pirmajā kārtā būtu jārunā par to, kādas mācības esam gūši no pagātnes, jo šeit tomēr ir zināma atšķirība. Eiropas vērtspapīrošanas tirgus ir daudz robustāks nekā amerikāņu tirgus. Bet no otras puses, ja tas tā arī ir, nesam īsti pamatotu iemeslu dēļ vājāk atveseļojušies nekā amerikāņi, kaut arī mūsu tirgus ir robustāks nekā viņu. Un tad atbildot uz šo jautājumu, mēs atradīsim pamatu parlamentā priekšlikumiem un eh, šīm likumdošanas priekšlikumam kā tādam. Piekrītu referentam, ka asimetriskās informācijas un morālā kaitējuma problēmas ir jārisina. Uh, Eh, tomēr mūsu atbilde var būt tikai eh, maksimāla caurskatāmība un skaidrs eh, regulējums. Mums ir nepieciešami skaidri kritēriji, kas nerada neskaidrību, bet gan kalpo kā pamats skaidrai vērtspapīrošanai. Turklāt mums ir nepieciešams intensīvas diskusijas, nosakot centrālu struktūru interpretācijai un pragmatisku risinājumu uh, atrašanu. Bet nav iespējams labs regulējums, ne, nenosakot iesaistītās puses, instrumentus un sankcijas. Ir likumdošana bez sankcijām ir kā zivs bez gaļas, un uh, Eh, tas eh, noteikti nepadara Eiropu spēcīgāku. Šeit ir īpaši izcelt SOP eh, commercial paper, pašsertifikācija, kas tiek apsvērta kā viena no alternatīvām. Es domāju, ka mums jāpagaida uzklausīšana, kas drīzumā ir plānota, un tad varēsim izdarīt secinājums Un tad eh, no darba dokumenta tad cerams arī izveidosies eh, kārtīgs ziņojums. Paldies! Thank you, Mr. Karas. Now for the ECR group, Morten Messerschmidt. Jā, tagad Otmārs Kāras. Es eh, tikai vēlējos pateikt, ka uh, es esmu nedaudz uztraucies par laika grafikiem. Mēs jau dzirdējām eh, no padomas, ka dalību valsts ir vienojušās, tām ir izdevies vienoties eh, septiņu nedēļu laikā, un tagad eh, mēs esam sagatavojuši paši savam darbam gada garumā plānu. Protams, tas ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, un es tikai vēlējos pateikt, ka man nedaudz pārsteidz šāds laika grafiks. Es uzskatu, ka padome pilnīgi noteikti jau ir panākusi ārkārtīgi daudz sākotnējā komisijas priekšlikuma uzlabošanas jomā, un tomēr ir vairākas tādas jomas, kurās es uzskatu tekstu vajadzētu uzlabot. Pirmā šāda joma ir neskaidrības un tādas eh, nedrošības. Un, uh, Tātad STS kritērijos ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kāpēc, jo tikai tā tas varēs veiksmīgi darboties un piesaistīs investors un radīs interesi. Protams, striktas sankcijas, par kuriem iestājamies arī mēs, es tomēr vēlētos pateikt, ka vērtspapīrošana saskaņā ar kritērijiem diez vai vienmēr var iekļauties tik ārkārtīgi striktos rāmjos, kā to komisija ir ierosinājusi, bet, kā jau teicu, padomu to jau ir pamainījusi un tomēr vēl varētu pamainīt vēl vairāk. Cits jautājums, kurā juridiskais teksts ir jāpamaina, ir um, arī uh, biržā nereģistrētās, biržā nelaistās kompānijas un mazie un vidēji uzņēmumi un ABCB programma, kura šobrīd darbojās, pie tam darbojās ļoti labi Eiropas Savienībā. Īpaši, ja e, komisija vēlas ierobežot finanšu tirgu uz EPCB, Un e, tāpēc es uzskatu, ka e, šo jautājumu arī vajadzētu izskatīt. Par gan spēlētāju, gan arī um, citas iesaistītās puses. Es uzskatu, ka padoms ierosinātais pašsertifikācijas modelis tomēr man šķiet pieņemamāks, vismaz pēc manas grupas un mana paša viedokļa par publisko reģistru. Es nezinu, kāpēc mums vajadzētu izveidot jaunu STS reģistra līmeni Eiropā. Īpaši komisija, īpaši vēl tāpēc, ka komisija piedāvā standartizētus datus e, saskaņā ar savu modeli. Cita joma, protams, ir trešās valstis, un man tiešām nepatīk ja mēs neņemtu vērā iespējas arī trešo valstu investoriem investēt. Un, protams, ne STS gadījumos mums tomēr vajadzētu raksturot, kā tas būs saskaņā ar jauno regulu Un eh, referenta darba dokumentā mēs runājam par divātrumu tirgu. Un, protams, mums ir nepieciešami dažādi tirgi, bet tomēr ir jāpiesaista investīcijas. Man vissvarīgākais ir risks, jo MVU mm, finansēšana ir riskanta, rūpniecības finansēšana arī. Tātad, jā, Jūsu godātais referenta darba dokumentā ir ļoti daudz labu lietu, un tomēr vēl ir jautājumi, uz kuriem jāatbild priekšsēdētājs. Goe vārdā. Ak, nē, nē, nē, saka priekšsēdētājs. Vispirms Alda Ježekungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Protams, ikvienam ir skaidrs, ka augstas raudzes vērtspapīrošana piesaistīts finansējumu un atvieglos ekonomisko dzīvi SM, MVU. Un tomēr, lai garantētu to, ka MVU gūs labumu no STS, mums vajadzētu sakārtot vairākas noregulējuma jomas, īpaši EBCP vērtspapīrošanu. Es uzskatu, ka parlamentam vajadzētu izskatīt eh, jautājumu par STS certifikāciju, par eh, sankcijām un ko darīt ar trešajām valstīm, kādus noteikumus tām izvirzīt. Komisijas priekšlikums ir pietiekams solīts, kā jau šeit izskanēja padome, piestrādās pie eh, vairākiem vairākiem jautājumiem, piemēram, pie pašaizņēmumiem un arī pie pārējais jautājumiem. Tagad eh, par laika grafiku. Patīkam dzirdēt, ka referents piekrita šādam laika grafikam un tomēr uzskata, ka mums vajadzētu būt ambiciozākiem. Godīgi runājot, mana politiskā grupa ir neapmierināta, ka ierosinātais laika grafiks ir tāds, kāds tas ir. Mums ir jāstrādā ašāk, lai trialogi notiktu pēc iespējas agrīnāk. Es e, neredzu, kāda varētu būt saikne starp STS regulu un Banku Savienības failiem, jo šāda vilcināšanās nāks par sliktu ne tikai ekonomikai, bet arī Eiropas parlamenta e, vārdam un slavai, jo presē jau tas parādīsies, ka mēs strādājam ļoti, ļoti lēni. Un tomēr vēlētos pateikties e, referentiem par labi sagatavoto dokumentu par, un sadarbošos arī ar pārējiem ēnu referentiem tuvākajos mēnešos. Priekšsēdētājs, paldies! Malas Kutkai. Paldies! Šajā svarīgajā jautājumā e, padomu un komisija jau ir vienojusies, un e, parlamentam ir lūgts vienkārši to pieņemt. Tāpēc ir tik ļoti liels uzsvars uz laika termiņiem. Tomēr mēs esam e, tautas pārstāvi, un mēs jau zinām, ka astotā gada finanšu krīze izraisīja tieši tas, ka finanšu sektors nav pietiekami atregulēts. Uh, Tāpēc uzskatu, ka mūsu kā parlamentāriešu galvenais uzdevums ir raudzīties, lai šāda krīze vairs neatkārtotos, un tam ir nepieciešams adekvāts regulējums. Protams, ka finansējumam ir jābūt pieejamam MVU, un tomēr, kur ir zinātniski pierādīts, ka vērtspapīrošana palīdzēs MVU? atvieglot eh, aizņemšanās noteikums MVU, tam ir nepieciešama kopīga rīcība fiskālā un ekonomiskā lī līmenī, bet eh, šobrīd būtiskākais drauds visai Eiropas ekonomikai ir tas, ka tirgus spēlētājiem trūkst uzticēšanās pašam tirgum. ECB e, eh, pētījums rāda, ka lielākā daļa mazo un vidējo uzņēmumu, kur tika aptaujāt, uzsk uzskata, e, ka lielākais drauds viņu darbībā ir tieši papildus finansējuma trūkums. Protams, e, mana politiskā grupa, zaļo politiskā grupa, iestājamies, ka e, vērtspapīrošanai ir jāpalīdz Eiropas iedzīvotājiem izvairīties no vēl vienas ekonomiskās krīzes, jo gala beigās jau tie ir iedzīvotāji, kuri šajās krīzēs maksā visdārgāk. Manai politiskajai grupai ir svarīgs jautājums, un tas ir sekojošs kā mēs garantēsim, ka šis vērtspapīrošanas modelis tiešām piespiedīs bankas atbildīgāk rīkoties. Otrs, kā mēs varam paredzēt tos riskus, kas parādīsies eh, nākotnē, un kā bankas varēs tā kā iesaldēt aizņēmumus un tos eh, pēc tam eh, aprečot nākotnē, ja neviens nezin, kāda nākotne būs. Varbūt, ka eh, labākais eh, eh, vērtspapīrošanas garants būtu nevis nodrošināt sliktu aizņēmumu garantu, bet gan parādīt, ka, mm, ka pirms aizņēmuma vērtspapīrošanas riski būtu jāizvērtē. Tagad, kurš izvirzīs noteikumus šai vērtspapīrošanai? lai nebūtu tā, ka visi biznesa modeļi un aktivitātes darbosies pašplūsmā. Lai tiešām vērtspapīrošana būtu e, efektīvs instruments, tad e, mums ir jāsāk strādāt jau izēj punktā. Un lai nebūtu tā, ka eh, šī te vērtspapīrošana būs tikai savu veidu papildus instruments. Mēs uzsveram pašu drošības modeļa īstenošanu, jo šī pašsertifikācija iespējams novērsīs lielākas problēmas. Eiropai vajadzētu aktīvāk darboties uzraudzības līmenī un uzraudzīt vērtspapīrošanu. Visbeidzot, mēs darēsim visu, lai izveidotu pārskatāmību jo šis te trančings ir visvājākais ķēdes posms vērtspapīrošanā, un finanšu krīzes laikā tas arī var izrādīties vājākais posms. Noslēgumā vēlētos pateikties referentam. Mēs dokumentu saņēmām pagājušajā nedēļā, un eh, Vēlamies, lai šis dokuments un tam sekojošā rīcība tiešām atvesaļotu Eiropas ekonomiku un nevis tikai stiprinātu ECB finanšu politiku. Marku Zani. Paldies, Marku Zani tālāk. Nav šeit. Tad otrais saistītais ziņojums - referents Pablo Zalba. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, priekšsēdētāji. Darba dokuments nav pieejams dosjē, un referents saka, ka pagājušajā nedēļā tas ir izsūtīts, bet vai nav tā, ka tas ir tikai ēnu referentiem pieejams? Varbūt mēs papīra kopiju drukā to varam saņemt diskusijas laikā priekšsēdētājs. Eh, visiem ekonu locekļiem pa e-pastu ir izsūtīts, bet nē, papīra eh, formā tas nav pieejams saskaņā ar eh, jauno papīra taupīšanas politiku, kad daž, daļa dokumenti tiek izsūtīti deputātiem tikai pa e-pastu. Tātad turpinam. Paldies, priekšsēdētāji. Turpin Zalbas kungs. Katrā ziņā tā ir viena no mūsu prioritātēm šajā uh, parlamentā, kapitāla tirgus savienība, respektīvi. Un uh, pirmais solis ir uh, tieši ziņojums, ko mēs apspriežam šodien. Mums ir nepieciešams diversificēt finansējuma avots mūsu uzņēmumiem, tīpaši MVU. Uh, kas nevar finansēt paši sevi tikai ar banku finansējumu. Viņiem nepieciešama arī citi finansējuma avoti. Un viņu galvenais, vienīgais mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību. Un papildus tam viens no pamatprincipiem, kas ir Eiropas Savienībā, ir brīva kapitāla aprite. šodien, tas ir vēl svarīgāk nekā jebkad ab, agrāk eh, apsverot un pārunājot šos ziņojumus. Kapitāla tirgus savienība, CMU un vērtspapīrošana ir nepieciešama, lai mums būtu integrēti finanšu tirgi, kas ir atvērtāki, konkurētspējīgāki un efektīvāki. Mēs saskaramies ar vēsturisku iespēju virzīties uz priekšu kapitāla tirgus savienības e, aspektā, un, lai to sāktu, ir nepieciešams e, debatēt par šiem dzīviem ziņojumiem un pieņemt tos. Pirms finanšu krīzes mums bija vērtspapīrošanas tirgus, kas strādāja diezgan labi, turklāt krīzes laikā šis tirgus izturējās diezgan saprātīgi. Tā tiešām ir, ka pēc jauniem finanšu noteikumiem, kas tika pieņemti, un uh, stigmu, kas izveidojās uh, pēc uh, krīzes, tirgus cieta, un mums ir kaut kas jādara. Man nav šaubu, ka diskutējot šodien un īstenojot to vēlāk, tas radīs iespējas investoriem uzlabot kapitāla tirgu darbību un iespēja arī uzlabot resursu piešķiršanu, padarot to daudz efektīvāku, kas būs noderīgi investīciju uzlabošanai, finansējumu avotu diversifikācijai, tāpat arī izaugsmas veicināšanai, nodarbinātības veicināšanai. Kā jūs sacīju, nav šaubu, ka ir nepieciešams labāk integrēt kapitāla tirgi, diversificēt finansējuma avotus. Ir jānodrošina, ka finanšu iestādes var piesaistīt kapitālu lai varētu īstenot labāku projektu finansēšanu. Tagad pievēršoties ziņojumam, ir vairākas lietas, kuras ir nepieciešams um, plašāk varbūt izklāstīt ziņojumā. Pirmkārt, uh, hierarhija attiecībā uz izmantotajām pieejām. Uh, Mēs redzam, ka mums ir dažādi priekšlikumi, komisijas priekšlikums, padomas priekšlikums, ECB priekšlikums. Un tāpat arī ir Eiropas banku iestādes EBA priekšlikums. Un tā ir viena no galvenajām sadaļām šajā ziņojumā. Es labprāt uzklausītu ēnu referentu un citu kolēģu viedokli par šo jautājumu. Uh, jo šis ir ļoti sensitīvs e, elements šajā ziņojumā. Manā ziņojumā prioritāte ir vērtspapīrošana tieši attiecībā uz MBU. Mums ir nepieciešams uzlabot komisijas priekšlikumu, nepieciešams nodrošināt to, ka pēc šo ziņojumu pieņemšanas un spēkā stāšanos vēstpapīrošana būtu pieejama arī MVU, jo MVU galu galā ir izaugsmas un nodarbinātības mugurkauls un galvenais virzītājs spēks Eiropas Savienībā. Man nav šaubu, ka mēs to varam sasniegt, nemazinot finanšu stabilitāti Un tas ir arī viens no svarīgākajiem prioritārajiem jautājumiem abos ziņojumos. Kā jau Pols Tanks sacīja, šeit ir skaidrs saikne redzama starp abiem ziņojumiem. Un es domāju, ka mēs visi vēlamies smagi strādāt, koordinētā veidā, sadarboties abām komandām, un es domāju, tas nāks par labu visiem. Ir daži jautājumi attiecībā uz laika grafiku, kā jau Pols Tanks sacīja, ir vienošanās, es piekrītuši, bet ja mēs varētu strādāt ātrāk un apsteigt šo grafiku, es būtu priecīgs. Es domāju, ka mēs nonāksim pie saprātīgas vienošanās, un eh, ja būsim visi viensprāts, tad varam šīs lietas noslēgt ātrāk. Eh, nu, tas arī viss. Eh, labprāt uzklausīšu ēnu referentu viedokli un varēsim tad konstruktīvu sadarbību veidot un sasniegt mūsu kopīgo mērķi, respektīvi nodrošināt to, ka darba vietu radīšana ir realitāte pateicoties šiem diviem ziņojumiem. Paldies! Eh, Konas Fernandes tālāk sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Ļaujiet man sākumā pateikt paldies referentam par paveikto darbu kopā ar savu komandu. Tāpat arī Polam Tangam paldies attiecībā uz eh, vienkārši pārdzumu standartizēt vecu pīrošanu, kādu mēs arī vēlamies, eh, lai palīdzētu tirgam, kas šobrīd saskaras ar grūtībām. Attiecībā uz sociālistu viedoklī eh, mēs domājam par to, kā atdzīvināt šos tirgus. Ehm, protams, mums ir ļoti piesardzīga pieeja. Tas izriet no visām problēmām, kuras mēs eh, pieredzējām finanšu tirgos 2007. gadā un vēlāk, jo risks un eh, rentabilitāte eh, attiecībā uz daudziem projektiem, ne, produktiem nebija skaidri. Tas ir viens no iemesliem finanšu krīzei, kas aizsākās ASV, respektīvi tā bija problēma, kā samērot šo finanšu produktu riskus ar ienesīgumu. Un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo mēs eh, ne tikai cenšamies eh, tikt skaidrībā par definīcijām attiecībā uz standartizētiem vērtspapīriem, bet apspriežam arī kapitāla prasības šāda veida vērtspapīriem. Līdz ar to rezultātā, apsverot kapitāla prasību samazināšanu, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, ko mēs ierakstīsim Paul Tanga dosie. Līdz ar to, principā, abi ziņojumi ir jāskata reizē. Jo, ja mēs uzskatāmies, ka STS tik tiešām ir vienkārši paredzama un standartizēta, tas palīdzēs mums noteikt arī kapitāla prasību šiem produktiem. Līdz ar to reforma attiecībā uz STS arī noteiks to, kas ir vienkārši caurskatām pār, pārredzama un standartizēta vērtspapīra un tas mums ļaus arī labāk saprast, kādas kapitāla prasības noteikti. Lai nu kā, paskaroties jau specifiskāk uz šo dosie, vecu pirošanas, eh, kas gal galā ir daļa no kapitāla tirgus savienības, mērķis ir nonākt pie patiesi eiropeiska kapitāla tirgus Savienības. Un Pablo Zalba runāja par pieeju hierarhiju uh, attiecībā uz to, kā aprēķināt kapitāla prasības. Te ideja pēc iepriekšējā sasaukumā, kur uh, tika ierosināts mazināt reitingu lomu Tagad izskatās, ka lielāka loma tiek atkal piešķirta uh, reitinga aģentūrām kapitāla tirgos, aprēķinot kapitāla klimatu. Um, tas mums rada bažas. Jo, ja mēs sasaistām valsts uh, risku ar uh, vecu pīrošanas risku, tad mēs varētu pat teikt virzītos pretējā virzienā no vēlamā cenšoties nonākt pie kapitāla tirgus savienības. Ja mēs vēlamies patiesu uh, Eh, kapitāla tirgus savienību. Mums ir eh, ļoti rūpīgi jāizvēlas eh, hierarhiju pieejām kapitāla prasība aprēķinos. Katrā ziņā kapitāla prasības, kuras mēs noteiksim, būs atkarīgi no tā, cik vienkārši, cik caurskatām un cik standartizēta tad vecu pīri ir um, ehm, Paula Tanga ziņojumā. Es domāju, ka mums priekšā ir smags darbs. Mums, protams, ir jāapvieno abu darba grupu darbu, tad tam ir jānotiek paralēli, kopā, jābūt ļoti piesardzīgiem. Skatoties eh, uz notiekošo šajos tirgos šeit, ir eh, šī saikne, ko es jau minēju, starp risku un ienesīgumu. Un mums ir eh, jāizvairas no fragmentācijas nacionālajos tirgos. Paldies! Paldies tālāk, Kamal kungs. Paldies, vēlos pateikties gan Polam, gan Pablo eh, un arī ēnu referentiem. Man jāsaka, ka šeit eh, esmu mazliet apjūts. No vienas puses saprotu bažas, eh, kas ir par to, cik lēni tas viss virzās, bet no otras puses ir jābūt ļoti skeptiskiem un piesardzīgiem attiecībā uz šo priekšlikumu. Un ko es ar to domāju? Kā jau Pols sacīja savā dokumentā un arī citi sacīja, Vai mēs esam mācījušies no krīzes? Vai mēs tiešām saprotam, kas ir iegūmi no vērtspapirošanas un eh, kur bija kļūdas? Un paklausoties uz diskusijām šodien, eh, eh, saprot, ka man ir viens piemērs. Mēs izmantojam uz aktīviem balstītas, balstīt vecupīru. Vai šajos vecupīros ir vispār aktīvi iekšā? Savā ziņā tas bija vienkārši smalks nosaukums parastām obligācijām. Tur nebija iekšā nekāda aktīva, bet mēs turpinam izmantot šos pašus Eh, terminus, kā tie kapitālisti, kas eh, centās mūs piemuļķot un izraisīja krīzi. Es atbalstu to, ka mēs virzamies priekšā ātrāk, bet tāpat laikā eh, mums ir nepieciešams atcerēties arī, ko mēs mācījāmies no krīzes. Un neiekritīsim lamatās. Tie, kas lasījuši Fool's Gold un uh, citas grāmatas par krīzi eh, arī labi saprot to, ka bankās strādājošie daudz gudrāki cilvēki apmuļķoja regulātorus un eh, izmantoja sistēmu, eh, kas bija saistīta ar reitingiem un um, riska svērtējiem aktīviem. Es vēlos, lai mēs esam skeptiski savā pieejā Un piekrītu Molijas sacītajam. Vai tiešām eh, tas palīdzēs atbrīvot līdzekļus bankās, lai tās varētu aizdot MVU, jeb mēs vienkārši atradīsim sevi atkal tajā pašā situācijā, eh, kas bija pirms krīzes un izraisīja krīzi, un nebūsim atrisinājuši MVU problēmas? Kapitāla tirgus eh, failos, es domāju, ka mēs e, tieši vēlēmies strādāt pie šīs kapitāla tirgus savienības e, nodrošināšanas. Un mums e, atbrīvosim bankas, banku līdzekļus, lai aizdot MVU. Bet tagad par pašiem dosie konkrēti. Viena no lietām, ko es vēlos īpaši pieminēt, ir kredītrisku aprēķinu pieeju hierarhijai, vai, vai tiešām šī secība ir pareiza, vai mēs nepaļaujamies pa daudz uz kredīta aģentūrām, eh, IRBA, vai mēs tiešām varam paļauties uz banku iekšējiem modeļiem? Kas pārbaudīs eh, šos modeļus? Vai eh, nepiemuļķos mūsu ārējo reitingu pieeja? Mēs jau dzirdējām no kolēģiem kritiku par pārlieku paļaušanos uz kredītreitingu aģentūrām un tā tālāk uz standartizēto pieeju. Ko mēs īsti saprotam ar to? Un ir nepieciešams nodrošināt, ka mums ir tiešām ir īsts kapitāla prasības, un lai netiktu izmantots vai kaut kāda apiešanas manevri. AIG, AIG kas uh, saskārās ar 2,8 triljoniem bezvērtīgu instrumentu, uh, viņi nespēja izmaksāt, viņiem pietrūka kapitāla. Uh, Mums ir nepieciešams nodrošināt, lai pietiekam kapitālu un tam ir nepieciešams piesardzība. Much, uh, Lielas paldies, Sēd. Turpināšu runātais sarakstu liberāļu vārdā. Pēter, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms nolasīšu Maikla Torres ēnu referenti, kas nevar būt klāt ziņojumu Es vēlos uh, ko sacīt no savas puses par darba grafiku. Manā skatījumā virzoties uz priekšu lēni nenozīmē virzīties pareizi un otrā. Un te es vēlos sacīt, ka te es runāju grupas vārdā, nevis um, nozares pārstāvju vārdā. Un tagad pievēršoties Maiklas vēlamēms, ko viņš vēlēja sacīt. Manā skatījumā nodoms, uh, prudesionālam uh, nodoms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 vērtspapīrošanu un Eiropas mēroga regulējumu izveidēšanu attiecībā uz vienkārši paredzam standardizētu vērtspapīrošanu ir labs nodoms. Priekšsēdētājs partneris runātāji, es saprotu, ka draugi pēdiņās jūs lūdzu varētu pārtraukt savas blakus sarunas un uzklausīt runātāju. Vienīgais mūsu runātājs pat labam ir Pēters un arī padomdevēji lūdzu, ar visu to, ka jūs esat padomdevēji, nepārtrauciet. Pēter, lūdzu, turpini. Tā tad turpina Maiklis sacīto. Uh, Mazajiem vidiem uzņēmumiem tas var nākt par labu, un bankas var piešķirt vairāk kredītu, ja tām ir eh, diversificētāka finansēšanas stratēģija. Vērtspapīrošana eh, eh, varbūt risinājums MVU, ka tie ir pārāk mazi, lai izmantot kapitāla tirgu. Šajā ziņā vēlos uzdot jautājumu, kāpēc sintētiska vērtspapīrošana nav iekļauta komisijas priekšlikumā. Mēs esam dzirdējuši no daudzām pusēm, ka MVU bieži vien ir nelabvēlīgā situācijā eh, tiešai pārdošanai un iestātos par sintētisku risinājumu. Komisija varētu paskaidrot, kāpēc sintētiskais risinājums nav iekļauts un pastāstīt kolēģiem, ka to var panākt, jo mēs zinām, ka MVU finansēšana ir ļoti svarīgs mērķis. Runājot par ABCP, vēlos uzsvērt, ka saskaņā ar kalkulācijām kapitāla prasības ABC pa, ievērojami palielināsies komisijas priekšlikumā un arī padomas kompromisa. Mums ir izklāstītas aplēses pamatoties uz IABA pieju, piemēram, eh, kapitāla prasības tipiskai eh, Vācijas eh, automašīnai ir pāri par 250% lielāks. Un pastāv bažas, ka šīs preces izbojās plānotājs tiesībāks, kā tas ir paredzēts. Tātad šim jautājumam vēlos pievērsties. Noslēgumā vēlreiz vēlos pievērsties tam, cik manā skatījumā ir svarīgi atdzīvināt vērtspapīrošu tirgu Eiropas Savienībā. Tāpēc ir jānosaka atbilstoši darba grafiks mūsu ambīcijiem. Mēs esam daudz mazāk ambiciozi salīdzinām ar padomi. Un eh, manā skatījumā eh, vērtspapīrošana saskaņā ar Edis nav pareizās risinājums. Paldies. Komi, eh, komunisti vēl ar vienu piedalās sarunās, tātad viņi nevar eh, sekot notiekošiem malī no zaļajiem. Paldies, pavisam īsi. Vēlos sacīt, ka šodien bija vērts nākt uz šo sanāksmi, jo saic man piekrit bieži, tas nenotiek, un tas liecina par to, ka Eiropas politikā visies vairs tāds skaidrs, ka mums šeit jāpaliek. Runājot par šo dokumentu, mums vēl nav bijušas tik plašas diskusijas eh, ēnu referentu vidū, tik tālu vēl neesam tikuši, taču man ir daži komentāri. Būtībā mēs šeit runājam par to, cik daudz riska kapitāla jābūt banku rīcībā, ka tās investē vērtspapīrošanas produktos Tad mēs noņemam riskus no bankām, lai tās būtu brīvas aizdošanā. Bet tad, ja risks tiks pārliek uz citām bankām, tad kā, kāds ir iegumums? Finanšu krīzes ietveros eh, paliekošie riski liecina par to, ka neko mēs nesam panākuši tas ir svarīgākais eh, vienojuma punkts starp diviem uh, ziņojumiem. Es esmu vienīgā, kas patiesībā ir anreferenta abiem. Tātad zaļo piekļuvi eh, pieeja šim jautājumam. Pirmkārt, bankas un piekļuvi reāla ekonomiskai jātur, ekonomikai jātur atsevišķi. Nevar mm, pieļaut, ka eh, bankas riskē vairāk, lai stimulētu ekonomiku, un mums ir jābūt arī piesardzīgākiem attiecībā uz bankām. Tas palīdzēs mums risināt mūsu pamata ekonomiskās problēmas. Uh, cilvēki uh, pastāvīgi ir stresā, kad mēs uh, uzņemamies riskus no bankām, un mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņi no šiem riskiem. Otrkārt, vērtspapīrošana citām nozarēm pamatoties uz, uz citiem aktīviem, piemēram, attiecībā uz hipotekāriem aizdevumiem. Tas nenodrošina sasaistītu banku piekļuvi. Ir vērts padomāt Uh, atsevišķi, kā skatīties uz vārds papīrošiem, pamatojoties uz atšķirīgiem aktīviem. Paldies! Paldies, ka priekšstādājs no EFDD politiskās grupas neko neredz. Man nav kungs, lūdzu. À, viņš runā pa telefonu, bet, nu, viņš palaiž garām iespēju piedalīties diskusijas. Un brīvā mikrofonā pirmais berešs. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Vispirms kādu brīdi priekšsēdētājiem klātērī būs jāpaskaidro, kāpēc tiek pātratnāts kalendārs, jo es visu neesmu sapratusi. Un par vienu lietu gan es droši, ka šim parlamentam ir savu lomu spēlējumi, lai šī lieta virzītos uz priekšu tādos apstākļos, lai arī mūsu pilsoņi varētu izsekot. Mūsu pilsoņiem vairs papīrošana Uh, angliski tas izklausās vēl mulcinošanāk, uh, securization, tad liekas, ka tur ir kaut kas par drošību runāts, bet nevar to uh, bez garantijām īstenot. Mēs esam uz nepareizā ceļa. Es saprotu, ka padomē ir vairāki argumenti, kas nepārprotami virza procesu ar vien ātrāk. tik ļoti eh, liela ir vēlēšanās sniegt finansējumu MVU, ar ko negrib nodarboties bankas, izpauž tā, ka jārot jauns finansējuma avots un. Un te, protams, jārisina arī non-performing loans problēma. Bet te mums ir darīšana ar uh, pretestību. Mums ir ļoti uzmanīgi jāskatās šis priekšlikums. Uh, Junker plāns. Uh, Mums par to šeit bija debats, kad mēs skatījumā, skatījām Fernandes Bulmanu ziņojumu. Un daži uzskatīja, ka labākais veids, kā stimulēt Junkeru plānu, ir panākt, ka ir piekļuva valsts līdzekļiem tā vietā, lai paļautos tikai uz privāto sektoru riska uzņemšanas ziņā. Un tieši šādā situācijā mēs tagad nonākam. Tiek uzskatīts, ka ekonomika labāk finansēja ja privātais sektors uzņems risku. Bet atļaušos sacīt, ka te, ir, te tiek sacīts gandrīz vai jebkādos apstākļos, es zinu, ka ne šādos apstākļos padomi vēlas virzīties priekš. Taču es uzskatu, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāsaglabā modrība. Tāpēc es pilnīgi atbalstu referentu priekšlikumu, kad viņš pieprasa, lai pārskat, lai uzraudzības uh, instrumenti tiek stiprināti. Es saprotu, ka arī uh, uh, reitinga aģentūras ir sniegušas savu ieguldījumu krīzes kontekstā, un tad no, šām, no tā mēs arī neko neesam mācījušies. Un tad runājot par investīcijām ilgtermiņā, manā skatījumā Eiropas parlamenta ieguldījumam ir jābūt tādam vērtīgam, lai likumdevējs iejauktos ilgtermiņā ekonomikas finansēšanā finanšu tirgus ir tikai tāds kā solis, eh, tikai tāds kā vilnis, tad, ja likumdevējs to neregulē, neuzrādot viņa virzienu. Runājot par Junker plānu, šeit ir viena stratēģija, kuru mēs vēlamies panākt, bet mums tai trūks piemērotu. Instrumentu īstenošanai tātad ir pārējais process, mums jāizmanto šis priekšlikums, lai panāktu instrumentu šīs stratēģijas finansēšanai. Paldies! Paldies! Turpin priekšstādājs nobeigumā došu vārdu mūsu diviem referentiem, bet lūdzu pavisam īsi. Mēs esam procedūru sākumā, nevis beigposmā. Polstāngs lūdzu. Paldies priekšstādātāji! Jā, šajos apstākļos izteikšos pavisam īsi. Iesākumam. Es augstu vērtēju sajēdu sacīto Viņš saka, es vēlējos strādāt, tāpēc esmu skeptiski noskaņots. Jā, ir iespējas panākt progresu, taču šeit ir arī saistība ar riskiem definēt vērtspapīrošanas tirgu, un te mums jāpanāk līdzsvarot pieeju, un lai to panāktu, mums nepieciešams laiks un arī nopietnas smags darbs, pavisam īsi izteikšos priekšsēdētāji. Esmu uzklausījis daudz konstruktīvus uh, komentārus, kas mums palīdzēs sagatavot labu priekšlikumu un panākt uzlabojumu šajos priekšlikumus. Paldies! Paldies! Paul, un tagad ir otrs referents Pablo. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es izteikšos īsi. Vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un kolēģiem, kas ir snieguši savu atzinumu par šo dokumentu. Es pilnīgi piekrītu, mums jābūt piesardzīgiem. Nav šauba par to, ka viena no prioritātei ir jābūt finanšu stabilitātei. Nav arī šaubu par to, ka viena no mūsu prioritātēm mazavidēja uzņēmuma. Es neuzskatu, ka tas būs galvenais noteikums, uh, lai varētu diversificēt dažādot MVU finansējumu, jo kapitāla savienība jau tiek īstenot, bet tomēr ir panākts ievērojams solis vēlēmē virzienā. Es arī saprotu bažas par EBS, un man nav šaubu par to, ka, kad mēs runājam par pātrināšanu vai nepātrināšanu, tad mums katrā ziņā jāņem vērā mācības, ko esam guvuši krīzes apstākļos. Runājot par kredīta aģentūru lomu, pilnīgi piekrītu daudz kolēģu bažām, ka mums katrā ziņā būs jānosaka, kāda ir kredīta aģentūra loma, ko vēlamies piešķirt šajos ziņojumos. Es arī piekrītu bažām par transmisijām. Tās, protams, būs saistītas ar SDS. Protams, Mēs tad arī, pateicoties savskatāmībai, vairāk zināsim, kas notiek. Noslēgumā pateicos visiem kolēģiem, kas izteicās, un ceru, ka varēšu cieši sadarboties ar viņiem, lai panāktu šī ziņojuma sagatavošanu sadarbībā ar citiem kolēģiem. Paldies! Lielas paldies! Turpin priekšsēdētājs par šo ļoti vērtīgo, svarīgo debatu. Kā jums zināms, kalendārs darba grafiks paredz publisku uzklausīšanu 13. jūnijā un 21. jūnijā būs ziņojuma izskatīšana un 20. jūlijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš vienam ziņam, otram ziņam 22. jūlijas, tad oriģinālais kalendārs arī paredz, ka oktobrī tiks izskatīti grozījumi un novembrī būs balsojums Ekon komiteja un decembrī plenārsē turpinās diskusijas arī koordinātoru un es pats. Norādīšu uz to, ka varbūt mēs varētu pātrināt nedaudz šo procesu Es redzu, ka vairums koordinātori tam piekrīt, ir savu veidu vadlīnijas koordinātori, un te, protams, ir jāturpina diskusijas ar referentiem un sarunvedēju komandu. Es pats personīgi augstu vērtētu iespēju nedaudz pātrināt procesu līdztekus tam, piešķirot pietiekamu laiku parlamentam komitejai uzmanīgi izskatīt grozījums, kompromisu un komitejas galīgo nostē. Tātad tas ir pakļauts tālākam diskusijām. Jautājums, vai mēs varētu uh, iegūt vienu mēnesi pēc vasaras pārtraukuma. Protams, mēs jums sniegsim šo informāciju saulēcīgi. Tātad paldies. Tagad varam, varam pāriet pie balsošanas. Un pirmais ir MIFID. MIFIE jau vakar mēs apspriedām Jaski. Paldies, priekšsēdāt. Es lūdzu izteikties par procedurālu jautājumu. Koordinatoru sanāksme Strasbūrā notika, un tajā mēs vienojāmies, ka būs process tāds, ka mēs sagatavosim galīgos kompromisus salēkus, salēcīgi, lai katra politiskā grupa varētu sagatavot balsošanas sarakstu. Vakar, vakarā es jums rakstīju, ka jau pirmajā uh, iespējā mēs pārkāpām šo noteikumu. Es patiesībā gribētu jūs aicināt ievērot šos noteikumus, pārliekot balsojumu uz vēlāku laiku par nodokļiem. Es domāju, mums jāvērš pret to, jo šeit grupas, īpaši mazākas grupas, nevar izstrādāt savu uh, nostāju, tad, kad kompromiss mūsu rīcībā nonāk tik vēl priekšstādā. Es saprotu, ka jūs runājat par procedurālu jautājumu 185, tādu atliekam balsojumu jūsu apsvērumu dēļ. Es saprotu, tāda pat ir nostāja zaļajiem un goja, un šajā gadījumā, ja ir viens pār, viens pret, tad mēs varam atlikt un debats nav vajadzīgs, bet vispirms man jāatbild uz jūsu komentāru, jo jūsu sacītais neatbilst pilnīgi īstenībai. Pirmkārt, pagājušā ceturtdien mēs apsveridām vadlīnijas, tas nav reglaments. Otrakārt, vēl netika paziņot šai komitejai. Tā, tieši tāpēc, ka tas tika apstiprināts tikai pagājušā ceturtdien, tāda loģiski ir nepieciešams tāds kā pārējais periods, jo politiskajām grupām ir jābūt viņa rīcībā vismaz laikam organizēt savas darba grupas tajā grupā, kad mēs to apstiprinām Strasbūrā. Citādi es netātos spēkā. Taču tā ir tāda formāla atbildi, redz, tas vēl nav spēkā. Bet pēc būtības runīja par to, ka balsojums saraksts ir izplatīts, tā izskaitā arī kompromisus vakar pulksten trijos. Uh, Pēc tam notika debates, un šajās debatēs izskanēja pieprasījums pieslīpē tekstu, un ļoti nelielas izmaiņas pamatojas debatēm šajā komitejā tika iekļautas uh, no referentu puses, jo bija tāds pieprasījums debatēs, pavisam nelielas izmaiņas. Uh, viens skaitlis, viens uh, teikums un viens vārds trijos kompromisos. Tas nebūtu neietekmē kompromisa struktūru un politiskām grupām arī bija iespēja izteikties. Starp citu, šī Pārska, šis pārskatītais balsošanas saraksts tika iesniegts sešos vakarā, tātad darba grupām bija pietiekama laika. Uh, Es uzskatu, ka tas pilnīgi atbilst vadlīnijas. Starp citu, vadlīnijas vēl nav bijusi izsludināts un nav stājušās spēkā. Līdz ar to politi politiskā grupa pamatot var prasīt atlikt uh, balsojumu, bet te nav nekāds juridisks aspekts. Tas ir vienkārši, tā ir vienkārši politiska prasība. Ja to grupa vēlas, mēs, protams, varam balsot par to, viens balsotais par, viens pret, kurš vēlas izteikties pret šo pieprasījumu atlikt balsošanu. Viens ir par Svens Gigolds. Roberto kolēģi. Vispirms vēlos sacīt, ka mūsu skatījumā referents un ēnu referenti ir labi sadarbojušies. Par to ir paldies no mūsu puses, bet te nav runa par to. Te ir runa par mūsu vienošanos, ka nekādi liel, nekādas lielas izmaiņas pēc trījiem uh, dienā, dienu pirms balsojuma. Jūs sakāt, ka šīs izmaiņas nav būtiskas mūsu grupai, tās ir būtiskas, jo tagad par komisijas uh, interest detectability mēs uh, tagad noturām vārgāks debats nekā tās notiek ASV, tad mēs zinām, kā mums balstot. Mēs būtu gribējuši apspriesties par šo jautājumu mūsu grupas ietveros. Uh, Tieši tāpēc koordinātoru sanāksmēs būtu vienošanās par to, kā izvairīties no šādām situācijām. Tāpēc es aicinu mans kolēģis, kas viss bija klāt koordinātoru sanāksmē, vienkārši atlikt šo balsojumu, lai paredzētu laiku normālai referents sanāksmē un izskatītu šīs izmaiņas pēc būtības. Mēs taisni teicām, ka tas vairs nedrīkst notikt. Te nav runa par juridisku uh, jautājumu, bet par uh, mūsu sadarbošanās iespējām. Un e, jums priekšstādātāji būtu jāiestājas par šo vienošanos, nevis jārod jaunie argumenti, kā pret e, kā no tā izvairīties. Man žēl, ka šie noteikumi jau tūlīt tiek atlikt malā priekšstādātājs. Es varu tikai iestāties par procedūru, un tā ir iespēja parlamentam balsot par nostāju pirms rītdienas ekofin sanāksmes. Ja mēs vēlamies, lai parlaments tiktu uzklausīts, tad nav loģiski, ka mēs nevaram balsot par eh, parlamentu nostāju pirms ekofina sanāks. Tad būtībā viss eh, apspriešanās procedūra kļūs neiedzīga. Tas arī ir eh, spēcīgs arguments, kuru man ir tiesības izvirzīt kā priekšstādātā. Kurš vēlas izteikties pret uh, balsošanas atlikšanu? Elīze, paldies priekšstādātāji. Es pilnīgi saprotu dažu politisko grupu bažas, taču es uzskatu, ka Mums ir eh, jārīkojas, eh, iziet no veselā saprāta, raugoties noteikumiem, ievērot tos. Šajā ziņā mēs nevaram padarīt par neiedzīgām visas diskusijas, kas pamatot pirms balsojuma notikušas. Protams, ka visas grupas un deputāti zināja, kas ir likts uz spēles, vakar mums norisinājās diskusijas, un vai nu mēs pilnīgi iesaldējam savas nostājas trīs dienas vai divas dienas pirms balsošanas, vai arī nav jēgas noturēt kaut kādas diskusijas pirms balsojuma, jo jau tad nostājas ir iesaldētas un kaltas akmeni, jāparedz e, manevra telpa pielāgošanai un kompromisi. Tiem ir jānotiek e, šo diskusiju uh, rezultātā. Tāda diskusija jēga. Tad ir arī ierobežams, ko jūs minējāt, ka mēs mēģinām pamatot pātrināt šo procesu. Manā skatījumā vispārēja gaisotne ar vien tiek ievērot, ja mēs vienkārši balsosim pēc diskusijām. Un es neuzskatu, ka mēs kaut kādā veidā te pārkāpjam noteikums. Paldies. Paldies. Tā tad atliksim balsojumu, saka viens, otrs saka nē, bet tad balsosim. Sākam balsot, pārbaudas balsojums. That is a test. It's a test. This is a test. Sorry. Is... Tikai pārbaudām. Tas nav balsojums par to, atliekam vai ne balsojumu, tas bija tikai pārbaudas mašīnām. Un tagad balsojam par atlikšanu. Kurš uzskata, ka vajadzētu atlikt balsojumu? Tad balsojiet jā, un kurš ir par to, lai mēs balsojam tūlīt, balsojiet nē. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad, sākam balsot. Kā jau teicu, mums ir jābalso par MIFIDu. Pirmais, balstoties starp institūciju vienošanos, tas ir 73.5. punkta eh, balsojums. Tātad, personālais balsojums, sākam balsot. tie, kur būs pret, pret tiem tiks īstenoti mēri. Beidzam balsot. Pieņemts. Mifiel personālais balsojums sākam balsot. Greens and communists. Ich bin nicht offiziell hier, er ist offiziell. Du kannst mich gar nicht runterholen. Still free to vote. Still free to vote. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu Ferberkungu, kā jau es teicu, tas ir liels panākums, eh, lai mēs eh, pēc iespējas ātrāk eh, vienotos par MIFID un MIFIER. Un tagad Okay. We move to the Pārējām pie Baieta ziņojuma noteikuma, lai novērstu tādu nodokļu apiešanas praksi, kas tieši skar iekšējo tirgus darbību. 14. grozījums par pret atturas noraidīts, 41. par pret atturas. Pārbaudīsim. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums par pret. Pārbaudīsim. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss A. Dalītais balsojums sešās daļās. Pirmā daļa par pret atturas eh, pieņemt, otrā daļa par pret. Pārbaudīsim. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta trešā daļa par pret atturas pieņemta ceturtā daļa par pret pārbaudīsim. Sākam balsot. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Tagad visi, ak nē, saka priekšsēdētājs. Bet tagad beidzam balsot. Pieņemta ceturtā daļa. Piektā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemta. Labi, pārbaudīsim piekto daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta sastāvdaļa par ir atsevišķi balsojums par 116, un to ir pieprasījuši zaļie. Tātad 116 grozējums. Ak, nē, man laikam vajadzēja to pateikt par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 28 pret 28. Move to 117. 117. grozījums pār pret atturas noraidīts. 118. pār pret atturas noraidīts. Kompromiss B par mutisko grozījumu, kur iesnieguši zaļie. Vispirms balsojam par mutisko grozījumu par pret noraidīts un tagad eh, divās daļās kompromis B. Pirmā daļa par pret atturas eh, pieņemta, otrā daļa par pret atturas eh, pieņemta. 127. grozījums pāršķiriet lapu par pretapturas eh, noraidīts, 128. pār pretapturas noraidīts, 129. pār pretapturas noraidīts, 130. pār pret pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 132. par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 142 par pret. Pārbaudīsim. 142 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss C ar mutisko grozījumu, kur iesniegusi goe par pret atturas noraidīts. Kompromiss C bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņēmts. 100. Ak, jā, labi, pārbaudīsim, ja vēlaties pārbaudīt. Man bija pilnīgi skaidrs, ka tas bija pieņemts, bet balsojam par C kompromisu. Viens EPP par daudz. Vēl joprojām viens EPP par daudz, balss no zāles nekad nav par daudz. Beidzam balsot. Protams, ka vairākums. 148 pār pret atturas. 148. par pret labi pārbaudām. 148. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. D kompromiss par pretatturas pieņemts. Kompromiss E Vispirms ar mutisko grozījumu, kur iesniegusi goe par pret atturas noraidīts. Kompromiss E bez goe mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. 153 par pret atturas pieņemts, 154 par pret Pārbaudīsim. 154. grozējums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 155. par pret. Pārbaudīsim arī 155. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 156. par pret apturs pieņemts. 157. par pret apturs pieņemts. 158. par pret. Pārbaudīsim. 158. sākam balsot. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienas balss pārlākums. 159. pār pret apturs pieņemts. 160. pār pret. Pārbaudīsim. 160. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārākumu. 101. par pret. Pārbaudīsim arī 161. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārākumu. 162. par pret. Atkal būs tas pats, bet pārbaudam. Simt sešdesmit otrais. Vēl četri kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 163. par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. pār. Pret. S un D ir pret, tad ir noraidīts. 105. pār. Pret atturas noraidīts. 106. pār. Pret. Pārbaudīsim. 168. grozējums. Sākam balsot. Vēl viens kolēģis balso. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar viens balsu vairākumu. Lūdzu, koncentrējamies. 107 pār pret. Pārbaudīsim. 167. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. par. Pret. Dīvainas grupu kombinācijas, tāpēc sākam balsot elektroniski par 168. Jums ir plusiņš, man ir mīnusiņš. Kā tagad balsosim? 168. Beidzam balsot noraidīts. 169. par pret. Pārbaudīsim 169. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 171. Ar mutisko grozījumu kā papildinājumu par pretatturas pieņemts. 175. par pret atturas. Pārbaudīsim. 175. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. par pret pret. Pārbaudīsim 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis F par pret atturs pieņemts. 25. par pret. Pārbaudīsim 25. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 186. par pret. Pārbaudīsim 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 189. par pret 189. pārējā atkrīt par pret atturas noraidīts. 190. par pret atturas noraidīts. Kompromiss G par pret atturas pieņemts. 193. par pret. Pārbaudīsim 193. grozējumu. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts 194. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim 194. sākam balsot. Vēl viens kolēģis nav nobalsojis, tagad ir, beidzam balsot, pieņemts. 195. par pret atturas pieņemts. 201 par pret. Pārbaudīsim 201 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 202 par pret. Atturas. Pārbaudīsim 202. Sākam balsot. Vēl viens kolēģis nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. par. Pret. Pārbaudīsim 203. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss H par pretatturas pieņemts. Kompromiss I par pretatturas pieņemts. 202. Grozi, 212. grozījums par pretatturas e, noraidīts. 33. par pretatturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss J par pretaturs pieņemts. 215. grozījums par pretaturs noraidīts. 216. par pret. Pārbaudīsim. 216. sākam balsot. Kolēģi, lūdzu, balsojiet. Vēl viens nav nobalsojis. Labi. Beidzam balsot. 216. noraidīts. 217. par pret atturas. Atkal tas pats noraidīts. 218. par pret. Pārbaudīsim 218. Sākam balsot. Viens vēl nav nobalsojis, tagad ir pieņemts. Kompromiss kā par pretaturs pieņemts. 221. par pre, pretaturs noraidīts. 222. par pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 223. par pret. Lūdzu, ceļiet rokas, jo tagad jāpārbauda. Balsojam par 2, 2, 3. Beidzam balsot. Pieņemts. 226 par pret. Pārbaudīsim, jo rokas jūs neceļat, tad iet lēnāk. Vēl viens kolēģis nav nobalsojis, tagad ir. Beidzam balsot, pieņemts. 228 par pret atturs pieņemts. 229 par pret atturs pieņemts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 Pārbaudīsim 236. Sākam balsot. Vēl divi kolēģi, kuriem jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts. 237 par pret atturs noraidīts. 233 par pret atturs atturas noraidīts, 39 par pret atturas pieņemts, kompromiss M par pret atturas pieņemts, 47 par pret pieņemts, 48 par pret atturas noraidīts, 57. pār pret atturas pieņemts, 49. pār pret atturas noraidīts, 50. pār pret atturas pieņemts, 51. pār pret atturas noraidīts, 52. pār pret atturas noraidīts, 53. pār pret atturas noraidīts, 54. pār pret atturas noraidīts pārbaudīsim 54. sākam balsot. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. pār. Pret. Atturs. Noraidīts 56. pār pret atturs pieņemts, 58. par pret atturs pieņemts, 59. par pret atturs pieņemts, kompromiss N, dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 64. par pret pret atturas noraidīts, 65. pār pret atturas noraidīts, kompromiss O, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot par kompromisu o, otro daļu. Beidzam balsot pieņemta. Grozījums 70 par, pret, atturs, pārbaudīsim. 70. sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Tagad viss kārtībā, beidzam balsot. Pieņemts. 71. par, pret pret atturas pieņemts, 72. par pret atturas pieņemts, 73. par pret atturas pieņemts, kompromiss P, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, noraidīta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 76. par pret atturs. Pārbaudīsim 76. Sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss Q par pret atturs pieņemts. 84. par pret atturas pieņemts. 85 par pret apturas noraidīts, 86. par pret pārbaudīsim, 86. sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 87 atkrīt. Kompromiss R trīs daļās. Pirmā daļa par pret apturs pieņemta, otrā daļa par pret apturs pieņemta, trešā daļa par pret apturs. Šķiet, ka pieņemta, bet pārbaudīsim elektroniski. Patiesībā ir arī ceturtā daļa man šeit labo, bet tagad balsojam par trešo. Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. Ceturtā daļa par pret atturus. Jūs neceļiet rokas, kolēģi, tāpēc mums ir jābalso elektroniski. Sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Noraidīta. 88. par pret apturs pieņems, kompromiss S par pret apturs pieņems, kompromiss T par pret apturs pieņems, kompromiss U par pret apturs pieņems, kompromiss V par pret atturs pieņemts. 99. grozījums pār pret. Pārbaudīsim 99. sākam balsot. Viens EPP pa daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. Simts simtais pār pret atturas noraidīts. 101. grozījums par pret apturas pieņemts. 102. par pret apturas pieņemts. 103. par pret apturas pieņemts. 104. par pret apturas pieņemts. Kompromis dubult V par pret apturas pieņemts. Un tagad balsojam personālais balsojums par tekstu ar pieņemtajiem grozījumiem. Jā, EPP vēlas izteikties. Prieksēdētāji kungs, es vēlētos nelielu pārtraukumu, jo mums ir jāpārskata grupas nostāja. Piecas minūtes, tad labi. Piecas minūtes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 change the, the, the uh, we can. Ah, okay, good. So, colleagues. So, dear colleagues, we can. Tātad, kolēģi, varam balsot, lūdzu, ieņemiet vietas. Everybody's ready? Vai visi ir gatavi? Labi. Balsojam par tekstu kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Viens EPP par daudz. Tagad viss kārtībā. Vēl vienam kolēģim jābalso. Bija 50. Nē, viens par daudz tomēr. Jā, es atvainojos. Viens EPP nost skaidrs. Beidzam balsot. 18 pār, 14 pret, 24 atturas. Un tagad balsojam par normatīvo eh, rezolūciju. Sākam balsot. One EPP too many. Still. Viens EPP joprojām par daudz. Beidzam balsot. 20 pār, 15 pret, 21 atturas. Ziņojums ir apstiprināts. Apsveicam referentu. Lamberts kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, vēlos tikai uzsvērt, ka jūsu arguments, ka mums jābalso pret ECOFIN, eh, diez vai eh, ir atbilstoši ekofina, nebūs e, īpašā sajūsmā par šo rezultātu. Nu, manuprāt, tas nav īpaši izceļams punkts. Vairākums ir vairākums. Mums ir e, teksts, kas ir apstiprināts. Chairman. Can, can the... Luke? Yes. Lukas kungs, es vēlos paziņot, Es eh, vēlos piesaukt 56. punktu reglamentā un iekļaut manu atšķirīgo balsojumu attiecībā uz eh, procentu atskaitāmību. Eh, es vēlos arī apgalvot, ka šis vēl nebija pietiekams laiks, lai izvērtētu um, Eh, šos grozījumus bija liels eh, laika spiediens. Ņemam vērā to, slēdzam mūsu šodienas sanāksmi, nākamā sanāksme ir 30. maijā. Jā, tātad 30. maijā 15. ar to arī slēdzam šo šodienas sanāksmi.